Queridos invitados. Godātie kolēģi, godātie aicinātie viesi, ieņemsim vietas, lai varam turpināt darbu. Queridos invitados, vamos a dar comienzo. Godātie viesi, sāksim otro uzrunu kārtu un otro debašu raundu. Runāsim par e-mācību kursiem augstākajā izglītībā. Jau tagad varu jums pateikt, ka pirmkārt uzklausīsim Groņu Konoli, kas pārstāv Lesters Universitāte apvienotajā karalistē tūlīt pēc viņas uzstāšanās. Neļaušu uzdot nevienam jautājums. Jautājumu laiks būs nedaudz vēlāks, pēc tam, kad būsim eh, nomainījuši šeit darbojošās personas prezidijā. Bez tam man ir arī īsts paziņojums. Paziņojums galvenokārt tulkiem, kas strādā kabīnēs. Konals kundzes prezentācijas laikā tiks izmantota neliela videofilma. Tulkiem, protams, nav jātulko šī videofilma. Paldies, un tagad aicinu profesori Konalu lūdzu. Good morning, it's a pleasure. Labrīt, man ir liels prieks uzstāties jūs priekšā saulainā dienā. Nākamo 30 minūšu laikā es jums pastāstīšu par e-apmācību, par šo jomu un stāstīšu, ko tas nozīmē augstākās izglītības kontekstā. Pašā sākumā es jums stāstīšu par to, eh, kas ir noticis pēdējo 30 gadu laikā šajā jomā. Tālāk runāšu par dažādām tehnoloģiskām tendencēm un eh, nākotnes virzību un eh, runāšu par galvenajām tendencēm, jo to ir diezgan daudz. Tālāk runāšu par vienu no galvenajām sistēmām, kas ir izveidot institūcijās, lai mēs varētu palīdzēt studentiem. Un es pastāstīšu, ka joprojām pastāv paradoks, neskatoties uz ļoti lielu pieejamo tehnoloģiju diapazonu tās netiek pietiekami plaši izmantotas, jo skolotāji pasniedzēji nav pietiekami labi apmācīti, lai to darītu. Un es pastāstīšu, ko mēs darījām pēdējo 10-15 gadu laikā, lai izveidotu jaunas pieejas valodu mācīšanā. Tāpat runāšu par dažiem piemēriem, ilustrēšu, kā tehnoloģijas var izmantot, lai uh, varētu izvērst dažādas mācību metodes un beigās arī uh, izteikšu dažus secinājumus. Varbūt tie galu galā uh, varēs izraisīt diskusijas. 2007. gadā eh, apmēram 30 cilvēku grupa, kurai piederēja arī es, mēģināja definēt, kas tad īsti ir e-mācīšanās. Un definīciju jūs redzat uz ekrāna. Tā ir tehnoloģija eh, izmantošana, eh, tehnoloģija attīstība un izpēte izglītības procesā. Daudz par to tiek runāts tīk, mācīšanās tīmeklī, tehnoloģijas, kas palīdz mācīties, bet es runāšu par e-mācīšanos, jo domāju, ka tas ir mm, šajā gadījumā vislabākais termins. 80. gados es sāku pie tā strādāt, un toreiz uh, vajadzēja uh, jaunus instrumentus, lai varētu izmantot uh, šīs tehnoloģijas um, apmācību procesā, lai varētu organizēt uh, interaktīvas sesijas. Tad mūsu dzīvēs 90. Uh, gadu sākumā ienāca internets, tīmeklis, mēs sākām izmantot arī Blackbird, Moodle, līdzīgas tehnoloģijas. Uh, Vēlāk bija mobilie līdzekļi. Viens no maniem draugiem rakstīja doktora darbu, diplomu darbu par mobilajiem um, telefoniem. Nu, jūs atceraties, kādreiz tie bija tādi milzīgi ķieģeļi, un pēc tam viņa grāts īstenībā vairs nebija tik aktuāls, viņa darbs vairs nebija tik aktuāls, jo attīstība uh, gāja tik straujas soļus uz priekšu. Tālāk arī uh, spēles, atklāti izglītības resursi. Uh, Un 2001. gadā ļoti uh, liels skaits lekciju mācību saturs bija pieejams tiešsaistē un arī apvienotās karalists universitātes sāk to izmantot. Tālāk sociālie mediji Tims Railīs 2002. 2002. gadā izveidoja uh, šo Eh, mācību programmu Web for Two, tālāk virtuālās pasaules, piemēram, tā kā New Life. Un es pati nesen esmu nopirkus iPad, un tas uh, lielā mērā ir iespaidojis to, kā es izturos internetā, kā es lietoju internetu, kā es lasu dokumentus internetā. Protams, ir arī iespēja apgūt dažādas priekšmetus internetā, ir eh, tiešsaists režīmā piedāvāt kursi. Un, ja mēs runājam par Eh, jaunajām tendencēm, es runāšu par eh, jauniem medijiem, eh, ir sagatavot arī vairāk ziņojumu par tiem, un, protams, Tur ir arī izteikts prognozes, kā pēc gada, pēc trim, pēc pieciem tehnoloģijas ietekmēs mūsu dzīvi. Un eh, galvenās tendences, ar ko mēs šeit iepazināmies, ir mobila telefona, e-grāmatas, personalizēta apmācība. Nu, tikai jautājums, cik daudz no jums izmanto planšetdatoru, iPad vai kaut ko līdzīgu? Nu, Tas ir vienkārši satriecoši, cik daudz no jums izmanto šādas tehnoloģijas. Tātad personalizētā mācīšanās, ja mēs paši varētu izveidot savu digitālo vidi, tad mēs, protams, to izveidotu tieši pēc sava prāta un patiks. Kurš no jums ir pieredzējis Facebook? Nē. Kuri no jums ienīst Facebook? Nu, par to mēs varētu Eh, ilgi diskutēt. Man ir divi bērni. Vecākā meita ienīst Facebook, viņai šķiet, ka tas ir sātana veidojums, viņai šķiet, ka Viņai šķiet, ka es jau esmu atkarīga no šī sociālā medija, un mazākā meita atkal visu laiku man iedunkā virtuāli Facebookā. Tālāk mākoņu datošana. Īstenībā tiek runāts eh, par dokumentu ievietošanu. Šajā mākonī ir institūcijas, kas savu e-pasta serveri eh, novieto mākonī. Mācīšanās. Uh, Eh, tagad no mums sagaida, ka mēs visu laiku dzīvosim tiešais režīmā, un mums rodas tāda sajūta, ka mēs īsti pat nevaram normāli funkcionēt, ja mums nav pastāvīgs piekļūs internetam. Tālāk bija YOD, eh, ņemiet līdzi paši savu ierīci. Ja mēs runājam par struktūru piedāvāšanu studentiem, protams, mums ir jāparūpējas, lai, piemēram, arī mācība auditorijas būtu pietiekami eh, labi aprīkotas tehnoloģiskā ziņā vai ir pietiekami daudz uh, kontaktlīgs, kur iesprāst datora vadu vai ir pietiekami labs uh, tīmekļa pārklājums, lai 200 cilvēku reizē varētu strādāt internetā. Mēs um, izpētījām esošās sistēmas un mēs sapratām, ka ir ārkārtīgi daudz datu, ar kuru palīdzību var uh, cilvēks, uh, kurus izmantot, var izveidot labāks mācību metodas un programmas, un mēs analizējam, cik daudz laika studenti pavada tiešsaistē. Uh, Un e, es parādīšu video par Google um, brillēm. Tikai viens maz kadrs. Mm.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 Nu, tas ir visai pārsteidzoši. Nu, ja es brauktu ar mašīnu, nu, man nebūtu nekāda pretenzija pret šādām brillēm. Domāju, ka arī šādām ierīcēm ir liels potenciāls, tās var izmantot arī mācību procesā un ir pieejami šādi ierīču prototipi. Ja mēs varam uh, runāt par uh, galveniem principiem e, šādās pārvaldības sistēmās. E, Viss institūcijas gandrīz apgūst šo priekšmetu, un es esmu iepazinusies ar UNESCO dokumentu. UNESCO mājaslapā ar to varēs iepazīties nākamēnes, un, un tur bija runāts par dažādām uh, informācijas tehnoloģiju sistēmām, ko izmanto uh, institūcijās. Ja mēs runājam par uh, eh, Blackford, Moodle un citām sistēmām, tās jau tiek izmantotas institūcijās, bet uh, eh, visas šos um, ehm, uh, eh, mehānismus var iedalīt sešās grupās. Ir, piemēram, saturs, jūs varat lejuplādēt tekstu, dažādus multimēdijus, kā Blackboard, uh, Un tad e, jūs varat izveidot arī struktūrētus mācību modeļus, ir arī saziņas ierīces, e, diskusiju fórumi, piemēram, var uh, ievietot prezentācijas, ir emuārie, blogi, tālāk saziņas, sadarbības ierīces kā wikijas, tālāk uh, augšuplādēšana, dažādas videokonferences, izvērtēšanas ierīces, piemēram, dažādi testi, eh, kur var izvēlēties pareizo atbildi un augšup ielādes ierīces eh, un arī izsekošanas ierīces. Un šī sistēma ir saistīta ar citām institūciju uh, sistēmām. Biblioteka, reģistrācija, piemēram, var uh, iepazīties ar uh, bibliotekas rīcībā esošajiem uh, resursiem, ir iespējama arī akreditācija un tā tālāk. Uh, šie ir galvenie mācību pārvaldes sistēmas komponenti. Uh, paskatieties uz trim galvenajām ierīcēm, jeb rīkiem šajā sistēmā. Uh, Protams, mēs varam uh, skaidri un gaiši saprast, kā to visu var izmantot, lai uh, padarītu mācību procesu vieglāk un pievilcīgāk. Pirmkārt, fórumi, diskusiju fórumi, bet, uh, protams, šādos fórumos visas diskusijas nenotiek reālajā laikā, bet jūs varat uzdot jautājumus, uh, sniegt atbildes, un tas uh, motivē domāšanu, to var izmantot kā tādu sociālo vidi. Es, uh, arī uh, mācījos spāņu valodu internetā, un es ļoti daudz informācijas esmu par to ieguvusi, un es gribētu teikt, ka šīs mācības internetā īstenībā bija daudz vērtīgāks un auglīgāks nekā visa līdz šim veiktā izpēte. Bija arī neformāls fórums, un. Tas bija ārkārtīgi vērtīgs. Mēs eh, spāņu valodā varējām apmainīties ar informāciju. Bija viens uh, students, uh, Eh, kam tas viss riebās. Viņš jau bija 12 nedēļas mācījies spāņu valodu, un mēs tikai 4 nedēļas, un eh, viņam tas viss riebās. Bet eh, mēs to uzskatījām par ļoti vērtīgu pieredzi bija arī bloks, kurā uh, varēja iepazīties ar informāciju, kā izmantot šos fórumus. Es redzu, ka jūs nevarat visu uh, šo tekstu izlasīt, tas atrodas pārāk tālu, bet eh, EduCause ir ļoti laba tīmekļa vietne, kur ir rakstīts par blogu izmantošanu. Uh, Un EduCoz ir ārkārtīgi daudz informācijas par dažādām tehnoloģijām, tātad septiņi galvenie principi, kas jāzina par blogiem, par wikijas un tā tālāk. Es tiešām ieteiktu ar to iepazīties. Un blogus var izmantot gan pasniedzēji, gan studenti. Viņi var uh, ievietot dažādu informāciju, to komentēt. Un blogos īstenībā var apkopot daudz personisku datu, personiskas informācijas. Jūs varat uh, pievienot komentārus. Un, protams, jums ir viela pārdomām. Uh, Un, ja mēs izglītojam skolotājus, tad arī blogi ir ļoti vērtīgi, jo, piemēram, mēs iemācām studentiem teoriju un pēc tam skatāmies, kā viņi to izmanto praksē. Vikijs. Arī šeit ir uh, eh, saite uz eģukoz lapu, uh, apakšā lapā labajā pusē, un uh, gan studenti, gan pasniedzēji var izmantot vikijas. Šeit uh, vienlaicīgi tīmeklī var uzturēties vairāk cilvēku, ir iespējams sadarbība, ir iespējams redzēt, kurš kuru informācijas kopu ir ievietojis internetā un tā tālāk. Lai šos uh, trīs. Uh, mehānismus salīdzināt, mēs varam teikt, ka diskusija fórumi ir veiksmīgi, lai varētu struktūrēt diskusijas, lai varētu iesaistīties diskusijās, blogi ir eh, labi, lai veicinātu pārdomas, un Vikijas ir eh, iespēja apmainīties ar zināšanām. Uh, Protams, mēs ļoti ilgi varētu runāt par šīm fantastiskajām tehnoloģijām, par to, kā tās atvieglo mūsu dzīvi un eh, atvieglo apmācību procesu. Es jums vēlāk piedāvāšu arī dažus piemērus, arī pastāstīšu, kā to visu var izmantot valodu apmācībā. Bet neskatoties uz šiem izcilajiem rīkiem, kas ļauj sadarboties pasniedzējiem un studentiem, un neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz uh, rīku un resursu, kas nemaksā ne centa, īstenībā mums ir jāsaprot, cik daudz no viss tā ir pieejams internets. Uh, internetā un vai tas viss patiešām ir par baltu velti un ko institūcijas šajā kontekstā varētu darīt. Bet neskatoties uz visu lielisko piedāvājumu, internets joprojām netiek izmantots uh, pietiekami daudz un arī mēs tāpat varētu teikt par citiem tehnoloģiju mehānismiem. Uh, Ja e, jūs e, parunājat ar pasniedzējiem, un to mēs arī esam darījuši, un mēs vaicājam, kādēļ jūs biežāk neizmantojat tehnoloģijas, tad uh, izplatītākā atbildi ir, ka viņiem nav laika un nav pietiekama labas digitālās uh, iemaņas. Vai es īstenībā nerunāju par ātru? Vai mans temps ir pieņēmams? Nedaudz par ātru? If I start... Ja es sāku runāt pārāk ātri, tad vienkārši mājiet ar roku. Līdz ar to ir tāda kā plājas starp solīto un reālo. Un pēdējo desmit gadu laikā mēs šo situāciju esam uzmanīgi pētījuši. Mēs runājam par apmācību veidiem, un tas uh, ļauj skolotājiem um, pāriet uz jaunām apmācības metodēm. Protams, līdz šim viņi visu laiku balstījās uz tādu kā ticību sev, uz apgūtajām zināšanām, prasmēm, bet tagad viņi var izmantot tehnoloģijas, uh, ko viņi tik labi varbūt nav apguvuši, jaunas tehnoloģijas un uh, šo informāciju nodot arī tālāk. Mums ir, protams, uh, Eh, jāizdomā, kādas varētu būt aktivitātes, eh, ko studenti varētu izmantot pateicoties tehnoloģijām. Un tagad eh, ilustrācijai daži piemēri. Esmu arī e, saņēmusi piedāvājumu sagatavot tādu kā rokas grāmatu par e, šīm jaunajām mācību metodēm. Un tagad tikai dažīs piemēri. Ja mēs runājam par uh, apmācību izveidu, apmācību dizainu, tā ir iespēja uh, skolotājiem nevien piedāvāt gatavu tekstu, bet arī labāku vizualizācijas materiālu, ko pēc tam ir iespējams vieglāk izplatīt visu studentu vidū. Ja mēs runājam par mācību dizainu un mācību aktivitātēm, ir jāņem vērā seši galvenie faktori pirmām kārtām cik skolotāji ir, cik pieredzējuši ir skolotāji, kādas ir viņu mācību metodes, tālāk studenti, kādi ir šie studenti, no kurienes viņi nāk, kāds ir viņu kultūrālais fons. Nu, piemēram, ja jūs mācāt angļu studentus, tad uh, situācija atšķiras un um, citas citu tautību studentiem būs jāizmanto atkal citas metodas. Tālāk pedagoģija, atšķirīga apmācības veidi un jāņem vērā arī tehnoloģijas, cik e, lielā mērā ir iespējams tās izmantot mācību stundās. Jāņem vērā arī institucionālais konteksts un e ārējie faktori. Protams, šeit mēs varam runāt par profesionāliem standartiem, un ja jūs pasniedzat inženieriju, tad ir jāatbilst konkrētiem standartiem, un, protams, ja jūs pasniedzat ķīmiju, tad jums ir jābūt arī Karaliskās ķīmijas biedrības biedram. Tas viss ir jāņem vērā tad, kad mēs gatavojam uh, šo mācību dizainu. Protams, mēs varam iepazīties ar dažādiem dažādām mācību stundās izmantotajām iespējām. Mēs varam uh, veikt izvērtējumu, mēs uh, varam studentus pārbaudīt, organizējot eksāmenus, varam tos organizēt tiešsaistē, un uh, sku, studenti var piedalīties lekcijās gan reāli sēžot uz vietas zālē, gan arī no savām mājām. Ir arī daudz dažādu semināru. Un, protams, ja mēs runājam par dizainu, tad priekšstats par to ir ļoti atšķirīgi. Tālāk uh, kursu karte, stundu karte, mm, te ir runāts par to, uh, ko var piedāvāt studentiem kā mācību metodas jaunu sniegt palīdzību. Uh, var sniegt informāciju par uh, to, kur ir atrodama informācija, par to, kur atrodas uh, bibliotēkas un tā tālāk, tālāk pārdomas un demonstrācija, un, piemēram, sākotnēji uh, pirms mācību uzsākšanas var veikt tādu diagnostisko testu, diagnosticējošo testu, lai varētu vispār saprast, kādā līmenī ir students zināšanas. Un tālāk saziņa un sadarbošanās stundu laikā. Tālāk aktivitāšu profils ir jāuzraksta, jāsastāda saraksts, ko studenti īsti dara un eh, cik daudz laika viņi vēlta katrai aktivitātei. Viņi var, piemēram, lasīt avīzi, klausīties radioraidījumu, skatīties kādu filmiņu, tālāk eh, ir arī dažādas saziņas aktivitātes, grupu darbs, piedalīšanās fórumā, informācijas nodošana, tālāk eh, producējošās aktivitātes, tālāk. Uh, Uh, mācīšanās balstoties uz pieredzi, pielāgošanās, tas ir uh, nedaudz savādāk, piemēram, tā kā uh, simulācija. Piemēram, jums ir tāds kā tāds kā svārsts, un studenti var vērtēt, kādā amplitūdā tas kustās. Arī ir jāveic izvērtēšanas process, lai varētu saprast, kuras aktivitātes ir visefektīvākās. Un Tad, kad es mācījos spāņu valodu, materiāli, kas tika piedāvāti, bija izcili, bet eh, man visgrūtāk veicās ar saziņu, ar reālo komunikāciju. Tālāk jūs šeit varat eh, dzeltenā krāsā redzēt izvērtējumu, un eh, mēs to visu arī uh, analizējām. Es tagad neiedziļināšos detaļās, jo šī prezentācija jums ir pieejama arī drukātā veidā. Mēs te runājam par uh, dažādiem jautājumiem. Un e, jūs varat redzēt, e, kādas bija arī studentu domas par šo mācību dizainu. Tālāk daži piemēri, kā varētu iedzīvināt dažādas apmācību metodes. Šis ir piemērs no universitātes, tas ir eksāmens, e, kur ir jāizvēlas pareizā atbilde, pēc tam students ir iespējams ļoti detalizēti izvērtēt. Uh, šīs mehānisms ir domāts valodu mācīšanai, piemēram, es to izmantoju mācoties spāņu valodu, tie ir dažādas interaktīvas uh, metodas, interaktīva vingrinājumi, jūs varat uh, sazināties ar citiem cilvēkiem, es uh, parasti sazinos tikai ar vienu cilvēku, kas dzīvo Skotijā un arī mācās spāņu valodu. Protams, arī mobilās ierīces nozīmē būtiski milzīgu revolūciju apmācību procesā, piemēram, e-grāmatas, mobilie telefoni un tā tālāk. Lesteras universitātē e, mēs e, mācām arī kriminoloģiju, un studenti tiek sūtīti praksē uz ļoti tālām pasaules vietām, kur bieži vien nav ne interneta mm, piekļuves internetam, un uh, viņi var izmantot tur gan iPad, gan mobilos telefonus. Un arheoloģijā ir iz, iespējams izmantot uh, iPadu, lai apkopotu datu un kolektīvā inteliģence, aizpat iniciatīva, jūs varat uh, augšu plādēt uh, faktus par floru un faunu, apmainīties ar informāciju par zinātni, un bieži vien zinātnieki šos datus izmanto, lai uh, varētu arī labāk sekot izmaiņām ekoloģijā. Tālāk dažādas situācijas, lomu spēles. Šeit ir ļoti daudz dažādu jauku iespēju. Piemēram, ir iespēja simulēt tā kā darbu slimnīcā, piemēram, arī um, iespēja uh, paskatīties, kas notiek arheoloģisko izrakumu vietās un tā tālāk. Vēl kāds piemērs Ja jūs eh, Google ievadāt vārdus Google Immersion, tad ir iespējams pārtulkot katru lapusi, kuru jūs internetā aplūkojat, tajā valodā, eh, kura jūs interesē. Es eh, gribēju mācīties uh, franču, val, uh, eh, spāņu valodu, un jūs šeit redzat, daži vārdi ir pārtūkot, piemēram, uh, informācijas direktors un tā tālāk. Un, ja jūs uz kādu vārdu uzklikšķināsiet Google, jūs redzēsiet to gan angļu, gan spāņu valodā. Ir ļoti daudz studentu, kas nevar uh, studēt universitātēs, kam nav finansējuma tam tādēļ UNESCO uh, veicina atvērto resursu izmantošanu un šie resursi, diemžēl, netiek pietiekam bieži izmantoti. Tas attiecas gan uz pasniedzējiem, gan studentiem. Ir īpašs projekts OPAL, ar kura palīdzību mēs izvērtējām, kā cilvēki šos resursus izmanto. Un uh, Mēs arī izvērtējām, kā atšķirīgi lietotāji šo metodi izmanto ikdienā. Mēs arī vērtējam autortiesību jautājumus, intelektuālu īpašumu un to, kādu pievienoto vērtību šīs metodas un jaunie mehānismi sniedz gan pasniedzējiem, gan studentiem. Tagad mēs pārbaudām simtiem iniciatīvu visā pasaulē, esam sastādījuši ļoti plašus ziņojumus un vērtam arī konkrēt, vērtējam arī konkrēts gadījums. Jūs varat ar šo informāciju arī Google iepazīties tālāk. Uh, atklātie tiešsaistes kursi. Eh, ja jūs nezināt, ko tas viss nozīmē, jūs varat noskatīties arī klipiņu YouTube, un vairāk simt cilvēki jau ir pieteikušies šiem tiešsaistes kursiem. Un es gribētu teikt, ka tagad uh, izglītība ir sadalījusies, piemēram, resursos, atbalstā, akreditācijā, dažādās mācību metodēs, un uh, ir ir eh, universitāšu sadarbība, ir mainījušās metodas, ir mainījusies izglītības seja kā tāda, studenti var doties uz universitāti un eh, var pateikt, es, piemēram, gribu studēt vai no ASV vai, vai Dienvidāfrikā vai kur citur secinājumu. Mums ir jārunā par um, izglītības sadalīšanos šajos četros komponentos, par to, kāda ir šī formālā izglītība, kādas ir tradicionālās metodes. Un, ja mēs runājam par institucionālā atbalstu mācību pārvaldes sistēmām un mākoņu datošanai, ir jāsaprot, ko nozīmē tāda atklātāka pieeja. Uh, Ja mana prezentācija jūs ieinteresēja, mums ir arī pieejama jauna maģistra programma, kas sāksies jaunajā mācību gadā. Un šī grāmata uh, nu pat ir nodrukāta burtiski pēdējo dienu laikā, un arī tur jūs varat iepazīties daudz pamatīgāk ar to, ko jums, ko jums pastāstīja. Paldies! Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a iniciar. Dios, paldies. Un tagad uh, otrā daļa. Pirms dodu vārdu Barbarai Mozē Merserei, kā paneļa vadītāji. Es gribētu norādīt to, ka daži konferences dalībnieki ir jautājuši, vai prezentācijas, ar kurām šeit dalībnieki nāca klajā, būs pieejamas. Tāpēc es gribētu lūgt visus runātājus. Eh, gribētu uzdot jums jautājumus, vai jums ir kāds iebildums, ka jūsu runas vai prezentācijas būtu pieejams uh, eh, mūsu tīmekļa vietnē. Tātad, ja jūs skaidri nepaužat savu iebildumu, tad jūsu prezentācijas un runas būs tiks izvietotas tieši saist, eh, mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, vārds Barbarai. Good morning, and I know it's been Labrīt visiem! Es zinu, ka rīts iesācies jau labu sēnu un daudz kas ir padarīts. Un tomēr mēs vēlētos pabeigt šo rīta sesiju ar dažiem piemēriem, kas parādīs, kā mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas izglītošanas procesā šobrīd. Mums ir lielisks pārskats par visiem rīkiem, kas mūsdienās ir mūsu rīcībā. Taču galīgais jautājums katram ir jāuzdod pašam. Kā viņš izmantos šos rīkus, kā viņš tos integrēs savā darbībā, kādu labumu viņš varētu gūt no šo rīku izmantošanas. Mani lūdza vadīt šo te sesijas daļu, šo viedokļu apmaiņu, taču pēdējā brīdī man palūdza arī īsi pastāstīt par to, kā tehnoloģija var tikt izmantot kādā ļoti konkrētā gadījumā. Runa ir par diezgan ekstremāliem apstākļiem humāno operāciju laikā. Ar jūsu atļauju es. Uh, arī uh, izmantošu savu prezentāciju, taču vispirms aicināšu izteikties Katarīnu Dalerlepūru, kas runās par virtuālajām nodarbībām. Uh, un pēc tam izteikšos es pati. Uh, good morning, everybody! Labrīt visiem! Runāšu grieķiski Ja jūs negribat, lai viss jums izklausās pēc ķīniešu valodas, tad lūdzu uzlieciet savus austiņus. Dāmas un kungi, rektori, profesori, dārgie kolēģi. Es jums šodien stāstīšu par e-mācību programmam mūsu ģenerāla direktorātā. Pat labāk mums ir divas programmas speech repository, runu krātuve un virtuālās klases. Par speech repository stāstīšu pavisam īsi, jo komisāra jau stāstīja par šo tēmatu. Nesen tika iztenot pētījumi, kas liecināja par to, ka speech repository ir vērtīgs resurs. Mutiskās tulkošanas apmācībās ļoti vērtīgs resurs gan pasniedzējiem, gan studentiem. <clears throat> Šis projekts sākās 2007. gadā Eiropas komisijas SKIK, bet ļoti drīz eh, arī Eiropas parlaments iesaistījās ar savām sarunām un ar kolēģiem tūkiem, kas ir atbildīgi par uh, speech repository iekļautajām, eh, iekļauto runu līmeņiem, tad par līmeņu noteikšanu. Šodien mēs ļoti daudz runājam par virtuālajām klasēm, par virtuālo realitāti, taču es gribu jums pierādīt, ka tā ir reāla realitāte. Šajā slaidā jūs redzat virtuālās klases norisi. Te redzami tūki Eiropas parlamenta, Eiropas komisijas un Eiropas tiesas tūkus. Viņi šeit ir gatavi izvērtēt studentus. Šeit ir Lisabona šeit Ženēva, šeit Prāga un šeit Briseles ar šo triju institūciju tūkiem. Kā reāli tas darbs tiek īstenots? Ir viens tūks, kas eh, lasa savu runu Lisabonā. Šī runa tiek tūkota uz portugāļu valodu Lisabonā, uz vācu valodu Ženevā un uz čehu valodu Prāgā. Tad eh, vērtētāji Briselē izvērtē studentu sniegumu. Te ir redzams Eh, sarunas, eh, runas sniedzējs, un šeit students, kurš ir gatavs tulkot šo runu. Mums ir diva, divu veidu virtuālās klases - daudzpusējas virtuālās klases un divpusējas. Daudzpusējās virtuālās klases mums sniedz iespēju eh, nu, vingrināties gan konsekutīvajā, gan simultānē, simultānajā tulkošanā konsekutīvā e, ir e, ar konferenču, ar e, attālināto tulkošanu un simultānā ir tiešsaistē. Studenti un pasniedzēji apgalvo, ka tas process viņiem atgādina Eirovīziju, jo tiek pagalvo, apgalvots skaidri pateikts, cik punkts, kurš ir uh, ieguvis punktus, cik ieguvis. Uh, portugāļu tulks, cik iegūs čehu tulks un tā tālāk. Te jūs redzat. Uh, virtuālās uh, klases uh, svinīga mm, prezentēšana, te jūs redzat Martīnes kungu un Orbán kungu, kas atbildīgs ir par daudzvalodību Eiropas komisijā. Daudzpusējās virtuālās klases mēs īstenojam kopā ar šādām universitātēm. Pirmkārt, Ženēva, kas ir pilnīgi inovatīva tehnoloģija izmantošanā, Lisabonas universitāte Prāga, Esit, Parīze, Bogacisi, Turcijā, Ljubljans universitāte Slovenija un vēl divi jauni locekļi Klūz Rumānijā un Budapeštas, Budapeštas universitāte. Tātad gribu sveikt mūsu klubā, virtuālās klases klubā šos divus jaunos locekļus. Daudzpusējās virtuālās klases paredz milzīgu um, disciplīnu, jo esam sasaistīti ar trijām atš, uh, valstīm, ar trijām universitātēm, ar uh, studentiem, kam ir atšķirīgas valodu kombinācijas, un tāpēc visiem ir ļoti stingri jās, jāsako scenārijām, programmai, kas ir noteikti. Mūsu valodā mēs to devējam par skript. Un man ir patīkams to skript eh, rakstīt ar lieliem burtiem, jo tā ir tāda kā bībele manā skatījumā, kas noteikti jāievēro ar visiem tās baušļiem. Te jūs skaidri redzat, ka sākotnēji ir paredzēts no 10 līdz 6, 10 eh, līdz 16, tā tad visas, ka viss sarakstīts pa minūtei. Te ir redzams, kas ir atbildīgi par eh, čehu valodas izvērtēšanu, un te ir redzama ar šī, šo, šīs valodu kombinācijas studentai, kas savukārt tiks svērtēta. Lai kādu, lai kādu informāciju jūs gribētu gūt par eh, šādu veidu klasi, eh, lūdzu skatiet šo um, tīmekļa vietnu Ženēvas universitātei. Tur tiek īstenots viss tas, ko mēs darām. Un vēl ļoti svarīgi, ka bez studentiem, kas eh, darbojas reālajā klasē, ir arī daudz studentu, kas eh, saistās tiešsaistē, var sekot notiekošiem, viņi arī var izmantot eh, profesors vai tūku sniegtās runas un arī var mm, uzklausīt tūku sniegto vērtējumu. Arī šeit Ženev, Ženēvas universitātes tīmekļa vietne arī šai gadienā ir četri attēli - Ženēva, Lisabona, Prāga. Uh, Un šeit jūs redzat man bijušo kolēģi un mani. Mēs izskatāmies noskumuši, jo visdrīzāk drīzāk mums bija kā tehniska problēma. Diemžēl tehnoloģiju nevar paredzēt. Gadās visādi neparedzētu gadiem. Un tagad ir divpusējās virtuālās tās eh, klases. Jāsaka, tās ir daudz ierastākas, tās daudz vairāk patīk studentiem. Ir lielāka iespēja e, sekot tam pašam studentam, jo mēs viņu jau pazīstam. Nākošajā nodarbībā mēs jau labāk varam viņu izvērtēt. Un tā kā te nav tik stingri jāievēro, saucamais skripts, scenērijas, tā tad visiem ir vienkāršāks šis veids. Uh, Ar, te sadarbojas ar Kamīlas universitāti Madridē, Hercena universitāti Pet Peterbo, Astrakaņas universitāti Krievijā un Boloņas universitāti Itālijā. Mēs tagad izskatām iespējas iesaistīt mūsu virtuālajās klasēs vēl citas universitātes. Protams, ir arī universitātes, kas jau ir iegādājušās tehnoloģisko aprīkojumu, un nākošgad piemēram, ir divas universitātes Polijā, ir gatavas strādāt kopā ar mums, lai um, veidot šīs te virtuālās klases, protams. Ir arī daudz ierobežotāka iespēja uh, veidot klases Skype. Tā mēs sadarbojamies ar Sofiju Stokholmu Tallinu, vēlos pateiktos Tallinas universitātei, jo uh, pēc šīm Skype nodarbībām Tallinn pieņēma lēmumu pāriet pie uh, eh, uh, eh, virtuāliem klasē, taču lūkšu jūs, lūdzu, neprasīt man uh, Skype klases rīt pulksten 12. vai pārīt pulksten 18. jo, lai arī Skype it kā ir visiem pieejams, tomēr mm, ar vienu ir jādomā, vai ir pieejami tulki un vai to reāli var norganizēt. Ja vēlaties piedalīties eh, virtuālajās klasēs, tad eh, jums būtu jāiegādājas videokonferences eh, aprīkojums, jo tad ir daudz labāka kvalitāte gan audiālā, gan vizuālā. Pastāv labāka sadarbība starp studentiem, mm, viņu pasniedzējiem un mūsu vērtātajiem. Turklāt vislabāk var koncentrēties tam darbam, ko viņi dara. Bieži vien universitātes nāk pie manis un jautā, nu gal galā, cik tas viss izmaksā? Cik izmaksā šīs, šis aprīkojums? 10 līdz 15 tūkstoši eiro, atkarīgs uh, arī no valsts un eh, no tā, uh, kā, kāds ir vietējais tirgus katrā valstī. Ot, taču gribu sacīt, ka tas tiešām ir tā vērts, jo tas mums dod iespēju sasaistīties un apmainīties ar viedokļiem attiecībā uz virtuālajām klasēm. Ieguvumi ir lieli, un tādu ir daudz gan Eiropas iestādēm, gan studentiem. Tātad mēs stiprinām saiknis starp Eiropas institūcijām un universitātēm. Ļoti labi ir viedokļa apmaiņa informācijas apmaiņas starp pasniedzējiem un vērtētājiem. Un, protams, studenti ļoti labprāt vēlas uzklausīt manu uh, kolēģu komentārs. Man ir gadījies tad, kad ir bijušas uh, eh, tehnisks problēmas, vismaz gandrīz uz uh, stundu pārtrūka saite, un, un students pār par stundu gaidīja, lai uzklausītu mūsu viedokli par viņu sniegumu. Tātad viņi nekādā ziņā negrib no tā teikties. Tad šī iespēja nāk par labu arī Eiropas institūcijām, jo tā mēs varam nosūtīt vēstījumu par augstajiem mutiskās tūkošanas standartiem, augsto kvalitāti. Protams, ir arī ekonomiskie ieguvumi Proti, pateicoties šai saiknei, mēs varam būt klāt eh, daudzās pasaules eh, malās ar ļoti samazinātiem izdevumiem un virtuālās klases papildina jau daudzus gadus spēkā esošo programmu, proti pedagoģiskā atbalsta programma, ko nodrošinām. Nobeigumā gribu pieminēt vienu sapņu. Jūs zināt, ja mums nav sapņu, ja neesam gatavi stāties izaicinājumu nākotnē, tehnoloģija uh, mūs uh, ies uz priekšu ātrāk nekā mēs, un tad mums būs grūti viņai tikt līdzi. Uh, virtuālo, virtuālo klašu laikā esam izveidojuši uh, saiknes kontakts ar vairākam universitātēm. Piemēram, man bija kā sapnis doma sasaistīt vienu universitāti Eiropā Mm, kas piedalās uh, Eiropas uh, eh, māstera, uh, eh, Eiropas maģistra mutiskās tulkošanas jomā un ar kādu universitātu ASV vai, piemēram, Turcija. Taču vakar es saņēmu, uh, gribēju piedāvāt sasaistīties ar vēl vienu starptautisko universitāti diviem, divām universitātēm. Ļoti laba ideja. Uh, Es tomēr ceru, ka mēs varēsim ņemt vērā šo laika atšķirību un mums nebūs jāguļ virtuālās klases nodarbību laikā. Un man otrā vēlme būtu šāda, ka mēs kļūtu vēl tehniskāk attīstītāki attiecībā uz simultāno tūkošanu, jo šajā jomā saskaramies ar daudzām problēmām. Bieži vien tūkošana ir pēc eh, ar pāris sekundžu kavēšanos, tie tehniski apsvērumu dēļ, un līdz ar to vērtētājs nevar attiecīgi novērtēt tulku. Un eh, eksāmena laikā eh, kandidāti, kandidātiem neizdodas īpaši labu sniegt rezultātus. Simultāne tulkošanai, es domāju, tieši tai būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Nobeigumā vēlos pateikties mūsu uh, tehniķiem, mūsu AITEK ģenerāla direktorāta un tehniskā ģenerāla direktorāta personālam par viņu darbu visu šo gadu laikā. Pateicoties viņu darbam, varam īstenot šīs virtuālās klases. Paldies! Indeed, Katarina, this... Lielas paldies, Katarīnai, par ļoti visaptverošo stāstījumu par to, kas notiek šajās daudzpusējās videokonferencēs, meistarklasēs. Tas tiešām ir ļoti interesanti. Mēs lietojam akronīmu MVC, lai nebūtu jāizmanto visi šie garie vārdi šī pasākuma aprakstīšanai. Tagad es gribētu aicināt Suzanu Altenbergu izklāstīt savu viedokli par šo pašu tēmu, proti par videokonferencēm apmācību procesā. Lūdzu, Suzana. Paldies! Es tikai nedaudz papildināšu uh, Katarīnas teikto, jo es zinu, ka Barbara jau mums ir sagatavojusi ļoti interesantu prezentāciju. Gribēju nedaudz uh, Katarīnas Dāras uh, teikto papildināt. Vajadzētu noteikti atzīmēt uh, ka mēs labprāt vēlētos uh, padziļināt apmācību mūsu ģenerāla direkcijai. Tā ir viena no prioritātēm. Ir izveidota tieši jauna nodaļa, kas veltīta e-apmācībām. Mēs esam organizējuši šīs virtuālās meistarklases. Es visu laiku domāju, kā to īsti saukt vāciski. Līdztekus šīm nodarbībām mēs vēlamies arī uh, Uh, izveidot tādu virtuālo apmācību iespēju jauniešiem, kas ir ļoti talantīgi un kam ir liels potenciāls. Šāda virtuālā apmācība varētu notikt gan sinhroni, gan asinhroni. Mēs gribētu arī uh, šo projektu padarīt integrētu. Protams, dalība valsts ir atbildīgs par izglītību, jāievēro subsidiaritāti, bet mēs gribam, lai projekts būtu patiešām integrēts un lai būtu ļoti cieša sadarbības starp universitātēm un darba divē, devējiem. Uh, privātajā uh, sektorā tas jau ir sastopams, bet, diemžēl, valstu, valsts iestādes vēl uh, ir palikušas iepakaļus. Uh, un mēs gribam, lai pateicoties šai e apmācībai būtu gludāka pārēja no mācībām uz darba dzīvi. Katarīna uh, teica, ka ir vairāk izaicinājumi. Jā, tehnoloģijas uh, nav gluži par baltu velti, bet uh, ir iespējamas arī uh, Uh, piemaksu programmas universitātēm, un universitātes var vairāk izmantot jaunās tehnoloģijas, lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības. Domāju, ka šo iespēju uh, vajadzētu izmantot. Uh, izglītībai, universitātē. Mēs vēlamies papildus izmantot šos jaunās tehnoloģijas arī akreditācijas testos un uh, ir paredzēts arī uh, studentus atlasīt pirms tam, kandidātus atlasīt pirms tam ar uh, Uh, runām datoros un, piemēram, ir iespējams akreditācijas testus, kā arī testus, lai uh, saņemtu stipendiju valodu kursiem, varētu veikt kompjuterizēti. Ja runājam par e-mācībām, uh, nevajadzētu aizmirst E, tikai naudas ietaupījumus, bet šādas metodes ir arī videi draudzīgas, tās samazina oglekļa pēdas nospiedumu, parlamentam tas ir ļoti svarīgs arguments, un virtuālās nodarbības ir videi draudzīgas, tās ir atbilstošas nākotnē, un nākotnē e, jaunā tulku paudze noteikti būs daudz labāk pieredus pie jaunajām tehnoloģijām. Uh, Un šodien eh, mēs daudz ko uzklausījām, un noslēgumā es varētu citēt Bilu Vudu. Viņš teica, ka tulkus neaizstās tehnoloģija. Nu, varbūt tas nenotiks rīt, bet tulks aizstās tulki, kas izmantos tehnoloģijas. Paldies! Jā, vielen herzlichen Dank. Paldies, eh, Zuzana, par šiem paskaidrojumiem. Turpināšu angļu valodā. Just to prove to you that I do speak. Es tikai gribēju parādīt, ka māku runāt arī vārdiski. Tikko kā uzklausījāt divas prezentācijas, un eh, šorīt agrāk jau dzirdējāt ļoti daudz informācijas, bet tagad eh, turpinājumā es gribu piedāvāt no braucienu uz pavisam citu pasaules daļu. Manuprāt, Aksels Vaibels nedaudz pieskārās jau šiem apstākļiem. Mūsdienās es bieži vien dodos šajos braucienos. Esmu pamat uz akvāriju, bet ne uz visiem lēkiem, reizēm tajā tomēr atgriežos. Ļoti bieži ceļoju uz tādām pasaules daļām, kur tiek lietoti tulku pakalpojumi, bet eh, tulkojumu kvalitāte parasti ir nevisai laba bet šai kvalitātei ir īpaša loma cilvēku dzīvību glābšanā un cilvēku likteņu veidošanā. Gribētu savu prezentāciju sasaistīt ar iepriekšējām. No vienas puses runāšu par tehnoloģiju izmantošanu, lai cilvēki varētu sazināties ārkārtas situācijās saziņa tad būs ierobežota, taču tā ir ļoti vitāli svarīga. Aksels Vēbels runāja par eh, tā saukto triāžu, proti par pacientu nosūtīšanu pie konkrētā ārsta, un lai varētu notikt saziņa šādā līmenī, tad, protams, tehnoloģijas ir vienkārši lieliskas. Cilvēks nevarētu nekad tik ātri tikt gaļā, galā ar šo uzdevumu, kā to izdara mašīna šajā gadījumā. Otrakārt, savu prezentāciju gribu sasaistīt ar to, ko Aleks šorīt teica par mācību tehnoloģiju izmantošanu dažādu prasmju apguvē. Tulki apgūst īpašas prakses, un šorīt mēs ļoti labi redzējām, kā šīs prasmes ietekmē smadzeņu darbību. Tas, kā mēs apgūstam dažādās prasmes, liek pieņemt pasniedzējiem lēmumus un izvēli par to, kādus rīkus izmantosim mācot studentus. Konolis kundze šeit plaši stāstīja par dažādām iespējām e-apmācībā augstākajā izglītībā. Nu, daudzi no šiem rīkiem ir iespējami tikai tehnoloģiskā luksusa apstākļos, kur ir savienojamība 24 stundas dienā, eh, kur ir mobilā telefona un tīkla pārklājums un tā tālāk. Taču ne jau vienmēr mācības notiek šajās vietās. Viss šis konteksts ir jāpatur prātā, un paturot to prātā, es ar savu prezentāciju gribētu parādīt, kā jaunās tehnoloģijas var tikt izmantotas pat ekstremālos apstākļos un tomēr gūt ļoti lielu labumu no šo tehnoloģiju izmantošanas. Mēs esam izveidojuši savu projektu Ženēvas universitātes tulkošanas nodaļā Inzona projektu. Tik daudz nerunāšu par šo projektu, cik par virtuālo mācību dimensiju. Nesam vēl runājuši ar profesoru Konoli par terminoloģiju. Es konsekventi lietoju terminu virtuālā apmācība, e, jo ir nianses virtuālās apmācības un e-apmācības starpā. Es nerunāšu tikai par izglītību vien, es vairāk gribētu ieskatīties e, pedagoģijas lietotajās tehnoloģijās Es esmu pasniedzēja un šis jaunais projekts, ko mēs uzsākām, prasa ļoti lielu laiku man. Un tādēļ man ir maz laika, ko es varu veltīt pasniegšanai. Sākšu ar kādu citātu. Un citātu man ir ļoti drā, daudz tulkošanas pakalpojumu trūkums ir tāds trūkstošais posms, lai mēs varētu efektīvi koordinēt humanās palīdzības sniegšanu. Mums ir jādomā, kā uzlabot šo situāciju, kā aizpildīt trūkstošo posmu. Jūs varbūt zinat, ka humanās krīzes laikā daudz nevalstiskas organizācijas un citas iestādes koordinē sniegto palīdzību. Koordinācija izmaksā ļoti dārgi Tā maksā arī cilvēku dzīvības, jo jo ilgāks ir lēmumu pieņemšanas process, jo vairāk cilvēku aiziet bojā. Valodu barjeras ir viens no koordinācijas šķēršļiem. Ja mēs nevaram runāt ar koordinatoriem, kas stāv mums blakus, tad koordinācija klibo. Un tādēļ valoda var izmaksāt dzīvības, cilvēku dzīvības. Līdz ar to koordinācija ir kritiski svarīga efektīvai Eh, atbildes sniegšanai dažādu katastrofu gadījumā, vai tās būtu dabas katastrofas, vai arī bruņot konfliktu, ko izraisījuši paši cilvēki. Izstrādājot projektu mūsu tulkošanas nodaļā, mēs pētījām situāciju no trim dažādiem viedokļiem. Mēs teicām tā, ka pirmkārt mums ir labāk un vairāk jāpārzina uz vietas notiekošais, uh, tulki profesionāļi to ir vērojuši daudzus gadus, kas notiek uz vietas. Otrakārt, ir nepieciešams atrast veidu, kā mēs sasniegsim studentus, kas atrodas uz vietas konflikta zonā. Viņi nevar ierasties Ženēvā, Briselē vai kādā citā skaistā pilsētā, kur mēs viņus apmācīsim. Mums ir viņi jāsasniedz tur, kur viņi ir vai nu fiziski, vai virtuāli, vai jauktā apmācību procesā. Treškārt, mēs esam sapratuši, ka tulki, kas strādā, teiksim, Uzbekistānā vai Sudānā, Kongo Demokrātiskajā republikā vai kur citur. Visiem šiem tulkiem ir ļoti daudz kas kopīgs. Viņu vajadzības patiesībā ir stipri līdzīgas. Varbūt ir kaut kāds veids, kā mēs viņus varam savest kopā, vai mēs varam izveidot virtuālās prakses grupas. E, jūs varbūt uzdodat sev jautājumus, kāpēc es lietoju šo vārdu profesionāli tulki, jo šie tulki parasti nav apmācīti, viņi vienkārši zina dažas valodas, kas noder konkrētos apstākļos. Ja man būs laiks, tad es varēšu arī šo jautājumu, šo delikāto jautājumu uh, apspriest. Tas ir projekts, tātad, ko mēs esam izveidojuši mūsu tulkošanas nodaļā. Apzinām tulku vajadzības, tulkiem, kas strādā konflikta zonās, analizējam vajadzības, kas ir viņiem tiešām radušās uz vietas, izstrādājam mācību moduļus, kurus varam izmantot šo tulku apmācībai. Piedāvājam virtuālo apmācību, tāpat arī kombinēto apmācību veidu, proti virtuālo un apmācību klātienē. Esam sadarbojušies ar Startautisko sarkanā krusta organizāciju vai citām organizācijām, taču pēdējo 12 mēnešu laikā uh, esam īpaši uzmanību pievērsuši tam, ka iesākam mācības klātienē, eh, teiksim, dodamies uz konfliktu zonām un pēc tam turpinām ar virtuālo apmācību. Veidojam partnerattiecības ar vietējām universitātēm, jo šādā projektā nav tikai humānā dimensija, šeit ir arī attīstības dimensija. Un attīstība nozīmē visu uh, kas eh, iesākumā ir atbalsts no ziemeļiem dienvidu valstīm, bet kam pēc tam jāpārtop par atbalstu dienvidu universitātēm, tās augtiem dienvidu universitātēm savā starpā. Mums ir šāda sadarbība ar universitāti Nairobi, Kartumā. Mēs vēlamies viņas padarīt rīcības spējīgas, lai viņas pašas varētu nodrošināt sadarbību savā starpā. Iznākot no akvārija, cilvēks iegūst citu redzes leņķi. Esmu pārliecināta, ka daudz esat redzējuši presē informāciju par šiem te vārdiem, kas parādās ekrāna dažādas organizācijas un konflikt zonas. Tālāk gribētu stāstīt nedaudz par šo te mācību kursu, kursiem. Kā jau es teicu, iesākumā analizējam vajadzības. Esam jau iegājuši šī apmācība, apmācības vidas iekšienē. Analizējam vajadzības. Trīs gadus esam strādājuši aktīvi pie šī projekta un esam sapratuši, ka uh, dialogu tulku uh, vajadzības var ietilpināt trīs kategorijās. Pirmkārt, uh, prasmes konsekutīvajā tulkošanā, Otrakārt, ētika. Kas es esmu, kā, kāda ir mana loma šajā konflikta zonā, kas cilvēkiem no manis vajadzīgs. Un kas man būtu jādara un ko es nedrīkstētu darīt. Līdz ar to esam izstrādājuši divus attiecīgos moduļus - konsekvatīvās tulkošanas moduli un ētikas apmācību moduli. Par profesionālo ētiku esam aprakstījuši šo kursu. Kursu aprakstā mēs norādām, kursa saturu. Tas sastāv no vairākiem moduļiem. Katrā modulī ir konkrēti mācību vingrinājumi, pasākumi, piemēram, ētikas modelī. Mēs skaidri norādām, kāda ir mūsu apmācība mērķi, kāds būs mācības saturs, kāds būs uh, laika grafiks šīm mācībām, kā mēs izvērtēsim kompetences un kas būs pasniedzēji. Šajā gadījumā runa ir par projektu kartumā un Sudānas austrumos. Mēs tur bijām pirms divām nedēļām, noturējām desmit dienu mācību kursu tulkiem, kas strādā gan kartumā, gan arī dažādos, be, dažādās bēgļu nometnēs, kas atrodas pie Sudānas robežas. Uz Darfūru nevarējām doties drošības apsvērumu dēļ. Sudānas austrumi bija mazliet mazāk bīstami un tādēļ mums tur ļāva braukt. Tas ir viens piemērs tam, kā mēs strādājam. Tad, kad mēs ieradāmies Sudānā, tad mums pateica, ka Sudānas valdība tikko kā ieviesus jaunus noteikumus, saskaņā ar kuriem ir nepieciešams, īp, nepieciešams īpašs atļaujas, lai ceļot uz, uz Sudānas austrumiem. Un bija diezgan grūti saņemt šo atļauju. Tādēļ divas dienas bijām spiesti nosēdēt viesnīcā, gaidot šo atļauju. Tas bija tieši tas laiks, pēc kura bija daudz dažādas uh, nepatīkamas uh, izpausmes pēc tam, kad tika publicētas kar Mohameda karikatūras. Mm, mēs bijām tādā kā mājas arestā šajā viesnīcā, kā par brīnumu mums tika izsniegta pārvietošanās atļauja. Visi bijām tiešām ļoti pārsteigti. Varbūt, ka tādēļ, ka mēs bijām no, izglīt, no universitātes un izglītība joprojām ir viens no tiem sektoriem, kas it kā liekas neitrāls, pietiekami neitrāls, lai dažādās zonās pret to izturētos labvēlīgi. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kāda loma var būt uh, izglītības iestādēm tieši šādos apstākļos. Kā jau es teicu, bijām paredzējuši mācību pasākumus. Piemēram, analizējām tulkošanas scenārijus, kādos nokļūst šie dialogu tulki. Ja tulku apmācībai var veltīt minimālu laika apjomu, tad ir nepieciešams ņemt vērā kontekstu. Nav daudz mēnešu apmācībām, ir pāris dienas, kuras var veltīt apmācībām. Tādēļ katrai nodarbībai ir jābūt ļoti, ļoti precīzai visi skolotāji izmantoja vienādus mērķus. Ja mēs piedāvātu uh, konkrētu apmācību uh, sarkanā krusta darbiniekiem, tad tā varbūt būtu intervija uh, par cilvēku personību. Ja mēs dotos uz Kabulu, uz Afganistānu, tad iespējams tas būtu kaut kas pavisam cits, ko mēs mācītu šajā vienā nodarbībā. Uh, Katrā gadījumā šai nodarbībai jābūt tādai, kas precīzi atspoguļo tos darba apstākļus, kādos strādā šis tulks, un ņem vērā kontekstu. Nestāstīšu detalizētāk par šo projektu, labāk parādīšu piemērus. Kā mēs sazināmies ar šiem cilvēkiem? Nu, piemēram, Telefons. Aksels Vēbels jau teica, ka Āfrikā īpaši tas tiek ļoti plaši izmantots, pārklājums ir labs. Iespējams, ka nav iespējams atvērt kādus mājaslapus Sudānā, bet tās var atvērt, atvērt Kenijā. Un tas viss jāņem vērā, pasniedzot eh, šo, šīs te tulkošanas nodarbības. Ir mazās lietiņas, kas ir ļoti svarīgas. Jūs varbūt saprotat, kā sarkanā krusta darbinieki ir tādi kā ierēģi kaut kur, bet tie, kas strādā uz vietas tulki, tie ir atkal pašnodarbinātie. Ir cilvēki, kas nevar ierasties mācībās ar savu īsto vārdu, viņam tas jādara anonīmi, bet, ja jūs vēlaties viņus apmācīt, eh, tad jums jāņem vērā ir īpaši pasākumi, drošības pasākumi. Piemēram, jūs nevarat rādīt šos tulkus ekrānā nevienam konfidencialitātes saglabāšanas vārdā. organizējam arī fórumus, kurā tiek, notiek doma apmaiņa. Šajā doma apmaiņā tulka apmainās ar dažādām idejām, un Ženēvā esošais pasniedzējs palīdz rast pareizās atbildes uz dažādiem problēmu jautājumiem. Šīs pasniedzējas sniedz atgrieznisko saiti eh, tiem pasākumiem, ko tulka veids savā starpā pasniedzējs parādās ar savu īsto vārdu, bet dalībnieks gan paliek anonīms, viņam tiek dots segvārds. Projektu organizācijā mēs esam sākuši veidot tās augtās virtuālās prakses grupas, nu, piemēram, ANO cilvēktiesību komitejas uh, mājaslapas tagad ir atveramas vienā lielā šajā te informācijas kopumā. Tas, kas ir darīts visos šajos te apmācību procesos, var tikt sasaistīts. Tātad kartumā mēs varam atvērt lapas, mājaslapas un šos čatus un, un, un dažādas saziņas telpas, eh, kas ir notikušas kaut kur pavisam citur ar mūsu mācekļiem citās konflikta zonās. Ženēvā ir vesela virkne mācību vīžu vai tā, mācību telpu, kuras tiek izveidotas e, līdzīgā veidā. Mēs ņemam vērā e, to, ka ir nepieciešama sadarbspējas šīm te sistēmām, šiem čatiem un tai ir jābūt pietiekami vienkāršai, tā lai nevienam cilvēkam nav problēma ar lapu atvēršanu vai informācijas lasīšanu. Mēs, piemēram, ejam pat tik tālu, kā iegādājamies mobīlo interneta piekļuvi šiem cilvēkiem un regulāri iemaksājam šī, šī te pieslēguma kontā Ženēvā, lai viņiem būtu iespēja sazināties. Kenijas ziemeļos mēs esam viņus apgādājuši ar datoriem, it īpaši tādēļ, ka viņi bija tik ļoti e, entuziastiski studenti, šie te mūsu tulki. Viņi arī lieliski izmanto šos dators. Es domāju, ka izaicinājumi nedrīkst kļūst par šķēršļiem. Katreiz ir jāanalizē konkrētā specifiskā situācija un jāmēģina parūpēties par to, lai izvēlētā pedagoģiskā pieeja neciestu no tā, ka tā tiek izmantot nepiemērotā kontekstā. Mēs e, saprotam, ka pietiekam daudz zinām par dažādu prasme apguvu un esam spējuši optimizēt šīs pieejas. Parādīšu jums piemērus par konsekutīvo Uh, piezīmu pierakstīšanu. Varbūt Klauds Džurons, kas ir šeit klāt, vēlēsies saņemt kopiju, jo šie piemēri patiešām visnotaļ daļrunīgi. Lūk, mācām saviem kursu dalībniekiem izmantot mobilos telefonus kā uh, fotoaparātus. Viņi uh, nofotografē konsekutīvās piezīmes un pēc tam savas konsekutīvās piezīmes atsūt mums uz Ženevu, mēs tās komentējam. Šeit sākumā mēs redzam, ka ir piemēri, kur ir ļoti daudz rakstīto vārdu, un šeit jau ir tālāks augstāks līmenis apmācībā. Runa ilga divar pus minūtes, un viens no dalībniekiem, kursu dalībniekiem kartumā šo runu pierakstīja lūk šādi. Tā ir kāda meitene, kuras dzimtā valoda ir arābu valoda un arī somālī valoda. Viņi raksta no labās puses uz kreiso, kā jūs to varbūt saprotat, un šī runa bija kāda bēgļa stāsts par to, kā viņa ciematā kādu rītu notika uzbrukums, cilvēks skraidīja apkārt, klaigāja. Ja jūs šeit redzat tādu tā kā komiksu šo te pierakstu. Mēs šos piemērus, starp citu, rādam arī mūsu studentiem Ženēvā. Varbūt ir lielas kultūras atšķirības starp cilvēkiem, taču konsekutīvajos pierakstos mums bieži vien jāatkāpjas no savas valodas. Un šī konkrētā meitene tiešām bija lielisks konsekutīvais tulks un arī viņas pieraksts lieliski. Mēs izmantojam dažādus resursus, piemēram, Don Bosko fondu tehnoloģijas centru Mūsu tulki varēja izmantot šī te centra telpas un dažādo aprīkojumu. Gribu parādīt šo attēlu, kas ir ļoti emocionāls. Un šorīt tik pieminētas emocijas. Mēs esam atraduši pedagoģisko pieeju arī emocijām eh, un par tām varam runāt gan eh, tiešsaistē, gan arī klātienē. Lūk, redzēt dažus eh, attēlus, kur, kādos apstākļos dzīvo tulki. Mēs esam sev atraduši kompastu, kompastu, kas mūs vada nākotnē. Mēs ļoti optimistiski skatāmies uz jaunām tehnoloģijām, ko varam izmantot. Un kas mums var palīdzēt? Ir vairāk nekā simts dažādu rīku, ko esam publicējuši online. Vairāk nekā simts dalībnieku dažādās valstīs vēlas turpināt mācības, izmantojot mūsu piedāvāto sistēmu, viņi vēlas saņemt certifikātu vēlāk. Arī šī certifikāta saņemšana notiks virtuālā veidā, taču mēs ceram, ka šos te uh, dialogu tulkus varēsim tiešām pacelt līdz profesionālu tulku standartam vai līmenim. Paldies! I think the uh, Domāju, ka diskusiju vadītāji ir tās privilēģijas, kas joprojām var izmantot mikrofonu. Vai uh, ir vēl nedaudz uh, laika, lai varētu uzdot jautājumus? Trīs lakoniski jautājumi, ļoti kodolīgi lūdzu. Harī, lūdzu. Harry Dai, Shanghai International Studies University, my. Es esmu no Ķīnas eh, starptautisko studiju universitātes un runāšu ķīniešu valodā. Mans vārds ir Harijs Dais. Jūs runājāt par to, ka vēlaties, lai aizvien vairāk studentu varētu piedalīties virtuālajās nodarbībās. Gribēju pavaicāt, Vai tur varēs piedalīties arī universitātes no Ķīnas, kā tā, kur pats pārstāvu? Ja jā, tad gribētu pavaicāt, ko tas nozīmēs, kādas procedūras ir jāievēro, un gribētu arī sazināties ar atbildīgajām personām. Suzana. Ja mēs drīkstam pieteikties finansējumam, domāju, ka tādā gadījumā mēs labprāt nopirktu šos produktus, kas tiek ražot Eiropā. Paldies! Danke, Herri, ganz, ganz kurz. Cool. Uh, Halterbrinkas kundze atbildi, jā, ļoti īsi. Ja mēs runājam par dažādām tehniskajām detaļām, noteikti par to mēs varam uh, apspriesties. Tu vari Katarinai uzprasīt, bet ja runājam par finansējumu, tad, diemžēl, mums tāda iespēja pagaidām nav. Tagad uh, finansējumu var saņemt tikai ES dalību valsts un dalību valsts, ar ko sadarbojamies kā kaimiņu valstīm. Paldies! Kā tik iegū? Varu piebilst arī kaut ko no savas puses. Sacīja, ka mēs izskatām iespēju paplašināt to universitāšu loku, ar kurām sadarbojamies. Un es minēju, ka pastāv arī tūku problēma. Mums jāskatās, vai ir pie, pieejami tūki, kas varētu novērtēt eh, tūku studentu sniegumu. Mēs esam gatavi katrā ziņā šo tēmu apspriest. Paldies. Okay, I have two more, Susanna Eri and Noel Moyle. Rīs Suzamūts. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu spāņu valodā. Pirmām kārtām gribēju uh, uzslavēt visus runātājus. Diskusijas bija ļoti aizraujošas. Man ir viens jautājums Barbarai. Labprāt gribētu uzzināt, kādēļ jūs um, izdomājāt uh, pāriet uz tādu jaukto apmācību, proti apvienojot gan datorizētas sistēmas, gan arī tādu personīgu pieeju? Atbilde, jā, mēs izmantojam dažādas sistēmas, un mēs nonācām pie secinājuma, ka uh, tūkošana humanās palīdzības apstākļos ir ļoti sarežģīta un uh, īstenībā iemācīt visu tikai virtuāli mēs nevaram. Mums ir jārunā par ļoti emocionālām situācijām, par līdzjūtību un tā tālāk, par līdzjūtību pret upuriem, un virtuāli to visu iemācīt nevar. Tā ir tāda emocionālā inteliģence. Un mēs runājam arī par jauktajiem apmācības veidiem. Mēs apmācām nevien tulkus, mums ir jāapmāca arī tulkojuma izmantotāji. Un gribu jums pateikt, ka visās vietās, kur nonācām pēdējo astoņu mēnešu laikā, visi no tulkojuma izmantotājiem cilvēkam tulkošana bija nepieciešama, bija ļoti ieinteresēti. Mēs viņus eh, arī informējām par savu darbu seminārā, un viņi patiešām eh, bija ārkārtīgi interesēti izmantot tulkojumu, nu, un pēc daudzajiem akvārijā pavadītiem gadiem es eh, varētu tikai vēlēties, eh, ka visi klausītāji būtu tik uzmanīgi un būtu tik interesēti tulku darbā. Eh, Noeļ, lūdzu. Paldies, Barba. Paldies, priekšstādātājs kundze. Nē, esmu tulks. Taču vēlos par tādu kļūt. Es tam gatavojos. Lasot tonām informācijas par eh, Eiropas Savienību un starptautiskajām organizācijām, un es atklāju Speech Repository, runu krātuvi, es vēlos to izmantot. Nesmu reģistrējies universitātē, taču, lai secinātu, vai man šis darbs eh, varētu patikt, es vēlos šo krātu izmantot praktisks vienkārši jautājums. Vai tas ir iespējams? Ir viena steering committee, vadības komiteja, kas pieņem lēmumu jebkādu attīstību speech repository ietvaros. Un pavisam konkrēti tiek eh, raksturoti lietotāji, kam ir piekļuve šai, eh, šai krātuvei. Diemžēl jūs šai kategorijai nepiedarat. I, I in the... E es domāju, ka mēs arī izglītojot tulkus esam saskārušies ar šo jautājumu. Jā. Mēs runājam par uh, runu krātuvēm, par uh, to, lai vairāk cilvēkiem būtu nodrošināta piekļuva šīm krātuvēm, lai viņi varētu tās izmantot, bet runa datu bāzes ir arī aizsargāts. Mēs runājam par autortiesībām. Nav jau tā, ka kāds sēdētu kā suns uz sienu kaudzes un negribētu šīs runas piedāvāt citiem. Ja mēs runājam par runu krātu, varbūt tas uh, nav Eh, tik aktuāli, bet, piemēram, eh, universitātēs eh, ir runu datu bāzes, un runātāji nemaz nedeg nepacietībā piedāvāt šīs runas visiem, lai tās būtu pie, pieejams internetā. Es dzirdēju, ka šis bija pēdējais runātājs, bet pirms teikt noslēgumu vārdus, došu vārdu. Dārgā Kosmīdu kundze, saka Vaiskungs. Mm profesora Salimda Kaša vārda, Sanžozef Beirūtes universitātes rektora vārdā. Viņš nevarēja šeit būt klāt uh, uh, izteikties viņa vārdā tātad. Ma langue maternelle. Je vous prie de prendre les écoutes. Uh, viņš vēlas jums piešķirt medaļu, taču es izteikšos uh, arābu valodā. Cūki ir tādi kā uh, retu gliemežnīs meklētāji Bībelosas smiltīs. Un, un Olga uzmeklē šos ļoti retos tulkus. Un uh, viņi ir uzturējis arī kontakts ar mūsu tūku sagatavošanas universitāti Beirutā, un mēs viņai par to gribam paust savu atzinību. Paldies! Dārgie kolēģi un draugi, līdz ar to šī konferences tuvēlas noslēgumam. Gribu atkārtot, pirmo reizi visi mutiskās tulkošanas jomā iesaistītie tika apvienoti šajā konferencē. Šis loks ir plašāks par Eiropas Savienību, plašāks par Eiropas Savienību un kandidātu valsti, jo te ir arī citas lielās valodas, jo tika aicināti arī kolēģi, draugi, citi mutiskās tulkošanas nodaļu vadītāji, jo ir svarīgi, lai visi pasaulē sadarbotos. Mūsu vidū bija viss izcilākie eksperi, mēs viņiem pateicamies, pateicamies arī tiem, kas nebija tūk, tomēr gribēja mums nākt klajā ar savām ļoti interesantajām prezentācijām. Es domāju, ka tiem, kam nav tā paveicies, kas, kā mums un kas nestrādā akvārijos, eh, tiem mēs esam pateicību parādā, ka mēs esam viņu pētījumu objekts. pateicos arī starptautiskai konferenču tūka asociācijai, ka tā ir šeit piedalījusies mūsu darbā, pateicos visiem, kas no visiem pasaules, visām pasaules malām ir nākuši šo konferenci, lai piedalītos šajā konferencē. Es ceru, ka šis loks paplašināsies, mēs sadarbosimies vēl ciešāk, jo globalizētā pasaulē uh, pētnieki nevar palikt savās laboratorijas, arī universitāšu mācības spēki nevar dzīvot savos eh, ziloņkaula uh, eh, torņos. Mums visiem ir jāsadarbojas. Atzīstot šo uh, ieskatu, mēs piedāvājām šai konferencē jauninājumu proti paplašināt virtuālo izglītību ne tikai attiecībā uz universitātē un Eiropas Savienības eh, institūciju personālu. Mm, Šiet ar diezgan lielām sekmēm, iesaistot komisiju, parlamentu un tiesu, bet mēģināt tehniski izvērst vēl starptautiskāku sadarbību jau divas starptautiskās organizācijas izskatījis savas tehniskās iespējas un ir pauduši savu vēlmi sadarboties, pateicošīm organizācijām par to State Department un Eiropas padome. Domāju, ka tulkiem šī sadarbība būs ārkārtīgi interesanta, jo pavērtāki mēs esam, jo labāk mēs apzināmies cits cita problēmas, jo lielākā mērā mūsu pasauli varēs rast sinerģijas, kas nāks par labu visiem. Bez visām šīm iesaistītajām pusēm vēl bija arī pastāvīgo pārstāvniecību, diplomātsko dienestu pārstāvji. Jo ir ne tikai kandidātu valstis, kas atzīst mutiskās tūkošanas nozīmi, bet arī citas valstis. Un tām valstīm esmu ļoti pateicīga. Piemēram, bija Krievijas diplomātskā pārstāvniecība, arī Ķīna tika pārstāvāta un, un vēl arī citu diplomātsko dienestu pārstāvju. Es ceru, ka pēc vieglām pusdienām, kas jums tiks pasniegtas, izējot no zāles, dodoties prom no šīs uh, konferences jums būs tāds šīs profesijas tēls. Varbūt ne visos gadienos tiek profesionāli atzīst šis profesionāls tulks, tomēr visu iesaistīto pušu darbs tiek augstu vērtēts. Tas ir sadarbības darbs, tas ir vēstījuma tālāk nodošanas darbs. Tas ir plaša aptvēruma diplomātisks darbs. Tas tiek eh, veikts ar eh, tulku kā tādu dragūnu palīdzību Romas impērijas laikā. Varbūt dažiem te bija jautājums eh, pirms konferences, ko viņi būtu varējuši darīt šādā tik tehniskā uh, Uh, konferencē. Un, un cilvēki šeit netika aicināti tāpēc, ka uh, viņi ir ļoti labi speciālisti medicīnas jomā, piemēram. Taču Eiropas Savienība jūs pārstāvis bija aicinājis, tāpēc, ka jūs strādājat ļoti svarīgās uh, mutiskās tulkošanas uh, universitātēs. Un es domāju, ka šis vēstījums ir jāapstiprina arī jūsu dalībvalstīs. Es ceru, ka nākošajā reizē vēl vairāk būs iespēja paplašināt kontaktus. Un pirms pievēršamies mūsu vieglajām pusdienām, ļaujiet man jums sacīt. Ja es varētu sev piešķirt eh, šīs konferences mātes godu, uh, Nekas no tā, ko jūs šeit redzējāt, nebūtu bijis iespējams bez šo divu kūņģu sadarbības un atbalsta. Viņas ir jūsu aplaus vērtas. Paldies! Tieši viņas un viņu komandas noved visu līdz galam. Tas attiec gan uz programmu saturu, gan uz eh, runātāju uzaicināšanu, uz viesnīcu organizēšanu, organizēšanu, pusdienu, vakariņu organizēšana, tehniskā puse, viss ir bijis viņu pusē un varu jums apstiprināt viegli, tas nebija. Un pirms beidzu savu uzstāšanos, kaut arī mm, Eh, nav klāt. Šeit šie cilvēki vēlos pateikties eh, priekšstādā vietniekam, komisāram un ģenerāla sekretāru, kas man deva uh, neparakstītu čeku, ļaujot brīvi rīkoties. Vēlu pateikties arī mūsu tulkiem. Tie, kas uh, ar mani var, tie, kas man varēja uzrunāt, man sacīja, ka viņi bija ļoti <laughs> gandarīti tulkot šajā konferencē, kuras temats bija tieši viņa darbs. Ah, bieži vien šai iestādē tūki nesaņem runas iepriekš pirms darba, vai arī runas tiek nolasītas ļoti ātrā tempā, un es esmu priecīga atzīt, ka šajā gadienā iestāde tomēr atzina viņu darbu. pateicos administrācijai, plānotājiem, ka viņi mūsu eh, rīcībā nodeva ļoti spējīgus tūkus. Pateicos arī tehniskajiem darbiniekiem. Pateicos Filipam de Rīderam, Bernardam de Vāram, web komandai, ITEK ģenerālu direktorātu, kas palīdz mums paplašināt mūsu tehnoloģiskos apvāršņus. Pateicos visiem asistentiem no visu ģenerālu direktorātu puses, kas tik iesaistīti šai darbā. Viņu veikums bija lielis, jo īpaši vēlos pateikties visām daudzvalodības nodaļas uh, komandām un visiem tiem, kas strādā ar Izabelu Aklaki un komunikācijas nodaļai. Es domāju, tā mēs pārliecināmies par to, cik veiksmīgs var būt sinerģijas darbs un cik daudz ar to ir sasniedzams. Lūdzu, aplaudiet viņiem visiem! Un tagad mēs varam pievērsties mūsu vieglajām pusdienām, veiksmīgu māju ceļu. Esmu ļoti aizkustināta un gandarīta, ka bijāt mūsu viesi. Paldies!